kopā, arī sadarbojoties ar komisiju, spēsim solidā, solidaritātes garā sadarboties ar Ukrainu. Paldies! Paldies, kolēģe Harmsa! Lūdzu, Eiropas konservatīvos un reformistus pārstāvēs Kovala kungs, lūdzu. Dziękuję bardzo, e, panie przewodniczący. Minęło